ka kopā ar padomes priekšsēdētāju priekšsēdētājs otrdien parakstīs cetrus, četrus likumdošanas aktus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un reglamenta 78. pantu parlamenta nolikumā. Attiecīgo likumdošanas aktu nosaukumu tiks publicēti šīs sanāksmes plenāras e, protokolā. Un līdz ar to tālāk pārējiem pie darba kārtības jautājumiem. Tālāk. E, gā...